centrālās bankas 2014. gada pārskats. To ir sagatavojis Marijas kungs. Sirsnīgi sveicu uh, pie mums Eiropas centrālās bankas priekšsādātāju Mario Dragī, kurš piedalīsies šajās debatēs. Tāpat es uh, sveicu Dāmas un kungi, es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu ieņemt savas vietas vai arī atstātu zāli un darīt to mierīgi. Paldies. Tagad došu vārdu referentam Notis Marijas kungam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το κοινοβούλιο μας ασκεί μια κορυφαία priekšsēdētāji. Cienējamie kolēģi, šodien parlaments veic ļoti eh, svarīgu eh, darbu, proti spriež par Eiropas Savienības finansēšanu un de demokrātisko kontroli pār uh, Eiropas centrālās uh, bankas darbu. Eiropas centrālā banka, lai gan ir neatkarīga, tas nenozīmē, ka tā uh, nevienam uh, neatskaitās par savu darbu. Uh, tā atskaitās parlamentam, jo parlaments ir Eiropas pilsoņu vēlēts orgāns. Pagājušā gada uh, apspriešana vairāk līdzinājās uh, nu, tādu labu nodomu izpausmēm, uh, bet uh, šoreiz daudzas politiskās grupas ir iesaistījušās šajā darbā darbojoties ekonu komitejas ietvaros, iesniegušas kompromisa grozījumus, lai varētu padarīt ziņojumu saturīgāku, necenšoties izvairīties no asiem jautājumiem. Nu, jāsaka, viss varbūt neizdevās, un tomēr. Svarīgi, lai mēs kā parlaments varētu realizēt savas pilnvaras, lai mēs varētu novērst kādus potenciālus interešu konfliktus uh, starp paraugot ECB un citu institūciju darbu. Īpaši laikā, kad ECB pārņem lielo Eiropas Savienības sistēmisko, sistēmiski svarīgo banku uzraudzību. Eh, uzrauga arī situāciju ar dalību valstu, valstu parādiem un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi, lai būtu kāds uzraugs, eh, kurš sekotu tam, eh, kā tiek īstenots Eiropas Savienības tiesas nolēmums par kvantitatīvo atvieglošanu. Tas ir saistīts ar trojku, ar trojkas darbu, ar sapratnes memorandu un Dragi kungs, tad, kad eh, ir jārunā par ilgtermiņu bezdarbniekiem, piemēram, eh, kad ir jārunā par to, ka dažādās dalībvalstīs bezdarba līmeņi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Ja mēs to salīdzinām, piemēram, starp Grieķiju, Grie, eh, salīdzinām to starp Grieķiju un Vāciju, tad šīs atšķirības ir milzīgas. Tāpat laikā eh, taupības programmas nav novedušas eh, pie bezdarba samazināšanās, gluži otrādi, tās ir novedušas pie valsts vēl lielākas slīkšanas parādos. Un saskaņā ar 472. Eh, regulu kas pieņem 2013. gadā, ir jāveic valsts parāda audits, lai varētu noskaidrot, no kā tad ir veidojies šis parāds. Tagad ir uh, pieņemts uh, šis te kvantitīvās atvieglošanas uh, pasākumu plāns, un daža, uh, viena daļa no šiem līdzekļiem ir nonākusi Grieķijas centrālajā bankā, taču neizskatās, kā kāds būtu ņēmis vērā svarīgākos parametrus - izaugsmi, darbvietu veidošanu. Jā, protams, ka ekonomiskas problēmas ir jārisina realizē struktūrālas reformas, bet eh, trūkst līdzsvara. Eh, ir, nav šī te sociālā mm, aspekta. Un tas rada problēmas ar apdrošināšanas fondu darbību un eh, depozītu garantiju eh, sistēmas eh, veidošana ir svarīga, bet tā ir jāskatās kontekstā ar uzraudzības pilnvarām. Un mēs gribētu zināt, kādēļ sākot ar 2015. gadu Grieķijas ekonomikai ir uzspiesti dažādi uh, kontrolas pasākumi. Es vēlētos uh, pateikties arī kolēģiem par dalību uh, un grozījumiem. Paldies, tagad došu vārdu Drāgī kungam. Uh, priekšsēdētāja kungs, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs komisijas vicepriekšsēdētā kungs, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Mēs bez šaubām esam sasnieguši uh, brīdi, kad Eiropas kohēzija tiek pārbaudīta. Daudz no izaicinājumiem, ar ko mums jākonfrontēs, ir visas Eiropas uh, raksturu vai pat globālu raksturu. Un mums šeit ir vajadzīga vienota Eiropas atbilde. Un tieši tādēļ esmu pateicīgs par to, ka man ir iespēja uzstāties atkal jūsu priekšā, simbolizējot nepieciešamību pēc Eiropas eh, diskusijām, debatēm un Eiropas risinājumiem. Šodien mēs apspriežam Eiropas centrālās bankas gada pārskatu par 2014. gadu. Tajā gadā vado, uh, vadošā padoma pieņēma lēmumu par uh, monetārās politikas transmisijas kanāliem un zemes inflācijas vīdi. Šie pasākumi e, ietvēra, uh, ietvēra procentu likmi pazeņ, pazeminājumu, un ilgtermiņa refinansēšanas, refinansēšanas operāciju veikšanu, kā arī divas um, aktīvu uh, iepirkšanas programmas. 2014. gads raksturojās arī ar vienotā uzraudzības mehānisma aizsākšanos un vispārējā izvērtējuma noslēgumu. Bet eh, vietā, lai skatītos atpakaļ, es gribētu koncentrēties uz izaicinājumiem, kas joprojām stāv mums priekšā. Vispirms, es īsi paskaidrošu uh, mūsu pašreizējo monetāro politiku un kādēļ uh, mēs uh, realizējam tieši tādu politiku. Otrakārt vēlētos runāt par izaicinājumiem ekonomikā un ko tas maksā tos atrisināt. Es ļoti skaidri apzinos, ka politikas veidotāju uh, galvenās bāžas šobrīd atrodas nedaudz citu vietu, bet ekonomiskā veiksme un ekonomiskā labklājība arī ir daļa no risinājuma citās jomās. Tādēļ samazinot ekonomiskos riskus um, ir ļoti svarīgi par to neaizmirst, veidojot jebkuru politiku. Pirms trīs gadiem inflācija sāka attālināties no mūsu 2% vidustermiņa mērķa. Kopš 13. gada oktobra inflācija ir bijusi zem 1%. 15. gadā Eirozonas inflācija bija ļoti zema vai pat ar mīnusu zīmi. To izraisīja zemās patēriņu prešu e, cenas Eirozonā un 0,4% inflācijas līmenis bija šī gada janvārī. Paralēli šai tendencē mums bija jāturpina pārskatīt mūsu inflācijas pārskats. 2015. gadā mūsu darbinieki prognozēja, ka inflācija 16. gadā sasniegs 1,6% un 1,8 17. gadā, taču decembrī viņi pārredzēja tikai 1% šim gadam un 1,6% 2017. gadam. Ņemot vērā šādu prognozu kritumu, ECB decembrī nolēma rīkoties. Mēs izvāj, izvērtējām e, e, monetāro politiku. Pirmkārt, mēs atzīmējam, ka pasākumi, kas tika ieviesti 2014. gadā, bijuši ļoti iedarbīgi un monetārais stimuls, ko tie piedāvāja, ir noveduši pie plaša līmeņa finansiālo apstākļu atvieglošanu. Stimulētā kredīta izsniegšana ir sniegusi plašu atbalstu eiro, lai nodrošinātu eirozonas atveseļošanos. Bez šiem pasākumiem eiro. Uh, zonā būtu eh, deflācija un cenas būtu nokritušās vēl straujāk šī gada sākumā. Uh, un izaugsme līdz ar to būtu krietni zemāka. Uh, no vienas puses pasākumi bija iedarbīgi, no otras puses ar tiem nepietika, ņemot vērā uh, cenu stabilitātes prognozi. Pastāvēja konkrēts risks, ka nesamazot, uh, nesamazinot kvantitīvo stimulu datums, uh, kurā inflācija varētu sasniegt 2%, eh, būtu ārpus vidējā termiņa definīcijas. Un līdz ar to mums vajadzēja pārkabli, eh, pārkalibrēt monetāras politikas stāvokli. Un mēs pagarinājām līdz 2007. gada martam iepirkšanas termiņu saglabājot eh, inflācijas eh, prognozi un turpināt aktīvu iepirkšanu, cik tālu tas ir nepieciešams, veicot refinansēšanas operācijas un trīs mēnešu refinansēšanas operācijas, arī turpināt tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, vismaz līdz pēdējā rezervu saglabāšanas perioda beigām. Un kopš mūsu sanāksmes decembra sākumā apstākļi atkal ir mainījušies, e, vērojama zināma ekonomikas atvesaļošanās, bet e, to izraisa galvenokārt vietējais pieprasījums. E, taču noteikti riski iegūmus ir samazinājuši. Uh, Nestabilitāte e, finanšu un preču tirgos, kā, tirgos, kā arī ģeopolitiskie riski. Inflācijas dinamika ir kļūst ar ievērojami vājāk nekā mēs sagaidījām decembrī. Un e, di, deflācijas pēdējais e, vil, pēdējo vilni izraisīja straujā naftas produktu cēnu karišanās. Uh, un tādēļ mēs aicinām rūpīgi izanalizēt tos kanālus, ar kuru palīdzību eh, nākotnes cenas un um, algu līmeņus eh, varētu ietekmēt. Un tieši tādēļ mūsu pēdējā sanāksmē janvārī mēs izvērtējam, ka būtu nepieciešams pārskatīt un iespējams arī uh, pārplānot mūsu monetārās politikas eh, nostāju martā, tad, kad eh, būs pieejamas jaunās eh, makroekonomiskās prognozes. Monetārā politika darbojas, un ECB vēlas dot savu ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka atvesļošanās ir stabila, taču pastāv risks, ka uh, noteikti iespējami riski, kas var novirzīt no šī kursa. Tas ir saistīts ar globālo vidi, ar situāciju finanšu sistēmā, ar ekonomisko un fiskālo politiko realizē dalību valstis un politisko nestabilitāti ap Eiropas projektu. Kas attiec uz globālo vidi, tad izaugsmes prognozes uzlabojas bet eh, jauna, jaunajos tirgus attīstība ir samazinājusies vēl vairāk. Jaunie tirgi piedzīvo finanšu riskus, daži cieši no eh, struktūrālām, eh, struktūrāla disbalansa, citiem ir jāpielāgojas zemākām preču cenām. Un viņi joprojām ir pakļaut riskam, ka finanšu apstākļi var uh, kļūt eh, stingrāki. Un jautājums, kā tirgu ietekmēs eh, šāda uh, situācija, kā tas ietekmēs eirozonu un uh, pieprasījumu attīstību. Un ņemot vērā šo fonu, stabilitātes nodrošināšana Eiropas uh, Eirozonas ekonomika ir ārkārtīgi svarīgas. Ir arī politiskie izaicinājumi, kas ir saistīti ar finanšu tirgiem. Eirozonas finanšu sistēma mm, ir piedzīvojusi vairāk stresa situā, eh, stres situācijas pagājušajā gadā. Tā ir zīme, ka daudz kas eh, ir panākts izveidojot banku savienību, taču process vēl nav noslēdzies lai mēs eh, padarītu savu finanšu sistēmu patiešām eh, drošu, mums ir jāprogresē, jāprogresē divās galvenajās eh, jomās. No vienas puses ir jāpabeidz un jāīsteno lēmumi, kurus mēs pieņēmām, izveidojot eh, vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējumu mehānismu kā galvenos eh, Banku Savienības pīlārus. Tāpat laikā realizējot uzraudzības funkciju un piemērojot eh, bail-in normas. Mums ir vajadzīgs uh, arī eh, vienotais eh, noregulējuma fonds, lai eh, nodrošinātu depozītu drošumu, jo tas ir jādara visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izveidojot depozītu apdrošināšanas schēmu vai sistēmu bet būtībā tās ir viens monētas divas puses, un tādēļ eh, šis darbs ir jāveic paralēli. No vienas puses eh, ir jānodrošina Eiropas eh, banku sektora stabilitāte, bet jāatcerās, ka ir arī uh, problēmas fiskālajā politikā dalību valstīs. Fiskālajai politikai vajadzētu veicināt atveseļošanos. Tāpat laikā ir jāievēro stabilitātes un izaugsmas pakta normas lai mēs eh, turpinātu eh, uzticēties eh, publiskajam finansējumam Eirozonā. Dalība valstis varēs būt labumu no izaugsmē draudzīgāk, fisk, draudzīgākas fiskālās politikas. Tas skar uh, publiskos pakalpojumus, kā arī uh, lietotājiem draudzīgāks nodokļu sistēmas izveida, bet cikliskā atvesošanās Eirozonā ir jāpapildina arī ar efektīvu struktūrālo politiku. Īpaši uzlabojot darba vidi, ieskaitot Nodru, ieskaitot to, ka jānodrošina atbilstoši publiskā infrastruktūra. Šādi pasākumi ir ļoti svarīgi, svarīgi lai palielinātu produktivitāti, palielinātu darba vietu skaitu un padarīt darbu produktīvu produktīvāku. Ja pasākumi ir labi izstrādāti un pareizi izvēlēti, tad to pozitīvo ietekmi varēs just ļoti ātri, īpaši ņemot vērā uh, mūsu atbalstošo pieeju monetāries politikai. Pastāv zināma uh, nedrošība un nestabilitāte par Eiropas projekta nākotni. Risinājums kas noenkurot apvienoto karalisti Eiropas Savienībā droši, tāpat laikā attīstot demokrātiju tālāk, palielināt uzticēšanos Eiropas Savienībai. Mēs neesam pabeiguši vēl pilnībā būvēt mūsu Eiropas Savienības ēku. Tirgi un pilsoņi nevienmēr uh, tic mūsu spējai darboties kopā kopējas atbildības gaisotnē. Mums vajadzētu pierādīt, ka viņi kļūdās. Un noslēgumā es vēlos atgriezties pie mūsu tēmas. Tātad centrālās bankas gada pārskats un jūsu apstiprinājums tam. Tas mums atgādina, ka mums ir jāveic savs darbs caurskatāmā veidā, atklāti, valdes uh, locekļu darba dokumentu darba dienas grāmatu publicēšana ir tikai viens solis šajā virzienā. Es ar nepacietību gaidu uh, tālākās diskusijas un paldies par uzmanību. Dank, Liels paldies, Dragi kungs. Es arī sveicu uh, mūsu vidū komisijas vicepriekšsēdētāju Valdi Dombrovsku un vārds jums, Dombrovska kungs. Uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Vispirms vēlējos pateikties referentam Marijās kungam un viņa kolēģiem par darbu pie šā ziņojuma par Eiropas centrālās bankas darbības novērtējums Eiropas parlamentā ir svarīgs demokrātiskās kontrols instruments un uh, tas nodrošina Eiropas centrālās bankas neatkarību saskaņā ar līgumiem, un tas ir svarīgi, lai garantētu centrālo uh, cenu stabilitāti. Monetārās politika ir uh, Eiropas centrālās bankas prerogatīva. Tās ietvaros ir uh, veikta uh, aktīvu uz Uh, pirkšanas programmu un citu pasākumu, lai uh, vērstos pret pārāk zemes inflācijas risku, kas varētu uh, novest pie finansiālas fragmentācijas. Tiek veikti pasākumi, lai inflācija atgrieztos um, mērķa, ECB mērķa intervālā, nepārsniedzot 2%. Bet darbojas tādi faktori, kā zemas naftas cenas, zemas um, preču cenas, bet ir arī uh, labvēlīgs um, eiro maiņas kurs, kas uh, rosina Eiropas Savienības ražojumu eksportu. Tāpat uh, ir uh, um, nestabilitāte austrumu kaimiņu valstīs, ir palēninājies attīstības uh, temps jaunietekmes valstīs. Līdz uh, ar to ņemot vērā šo situāciju, mēs arī pārskatīsim mūsu ekonomikas izaugsmes prognozes. Komisija atbalsta parlamenta viedokli, ka Eiropa nevar tikai balstīties uz monetāro politiku un uh, labvēlīgu ekonomisko vidi, lai uh, nodrošinātu ekonomikas izaugsmi. Eiropas komisija ir uh, jāraugās uz to, kā tiek īstenots nepieciešamās struktūrālās reformas. Struktūrālā uh, politika, fiskālā politika ir svarīgas, lai uh, darbotos gan uh, ekonomikas piedāvājumu, gan uh, arī pieprasījuma pusē. Fiskālā jomā pēdējā pēdējo gadu laikā ir izdevies stabilizēt parādu līmeni eirozonā, bet šeit ir dažādi izaicinājumi un ir nepieciešams fiskālo korekciju īstenot pieskaņotā tempā. Eh, stabilitātes un izaugsmas paktā ir iekļauta elastība, un tā ir jāiet roku rokā ar struktūrālām reformām gan eh, pakalpojumu, gan mm, darba mm, tirgu, ir jāuzlabo uzņēmēju darbības vide. Un jāstimulē arī ieguldījumi in, eh, ekonomikā, tā ir viena no komisijas prioritātēm, lai uh, Eh, ir jāsniedz atbalsts strateģiskiem projektiem un jānodrošina MVU finansējums. Eiropas strateģisko investīciju fonda iniciatīva ir svarīga, lai veiktu um, apņēmīgus pasākumus, nodrošinot investīcijas Eiropas Savienībā. Eh, tagad eh, FC jau uh, darbojas, uh, un mēs uh, Eh, esam apņēmības pilni izpildīt trīs gadu laikā noteikto 315 miljārdu eiro investīciju mērķi. Mūsu mērķis ir diversificēt finansējuma eh, avotus un arī eh, nodrošināt atbilstošu finansējumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Mums ir tālējoši mērķi. Komisija rēķinās ar parlamenta uh, Uh, spēcīgu atbalstu arī um, likumdošanas procedūrās. Tāpat laikā mēs piekrītam parlamentam, ka uzmanīgi jāraugās uz riskiem, kas varētu rasties finanšu sistēmā, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es gribu teikt, ka mēs saskatām uh, lielu viedokļu tuvību starp uh, Uh, jūsu uzskatiem un uh, komisijas viedokli. Um, svarīgi ir veicināt ekonomikas attīstību un darba vietu radīšanu Eiropā. Paldies, ka man uzklausījāt. Un, um, Paldies uh, komisāram Dombrovskim. Labvakar, godāmie kolēģi! Sirsnīgi sveicu arī Dragi kungu. Tagad sāksim ar politiskajām grupām. Pirmais izteiksies Vandēna Kendelāras kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Dragī. Šī eh, ziņojuma rakstīšana noteikti nebija vienkāršs uzdevums. Diskusijas bija ļoti smagas, tika runāts par eh, Mario helikopteru, par Super Mario. Šķiet, ka jūs eh, saņēmāt jaunu iesauku katru nedēļu. Bet labi, ka jūs to neņēmāt vērā. Galu galā mūsu Eiropas ekonomika nav pietiekami stabila, lai mēs varētu atrisināt problēmas ar nekonvencionāliem pasākumiem. Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, tad, kad nacionālajie ministri mēģina ietekmēt debates, mēģinot ietekmēt šo debašu atmosfēru. Es domāju, ka pats svarīgākais šeit būtu uzticēšanās. Mums ir jāuzteicas Eiropas centrālajai bankai un arī uh, Nacionālo centrālo banku pārvaldītājiem. Tiek runāts par kvantitatīvo īzingu, par dažādām citādām metodēm, bet mums ir jābūt eh, godīgiem. Nevajadzētu būt tā, ka patērētāji ir muļķi, kamēr lielie investori un baņķieri ir tie, kas sēž uz lielām naudas kaudzēm. Neviens nav um, tikai taupītājs. Galu galā uh, Eh, cilvēki manos gados bieži vien ir ņēmuši kredītus un guvuši labumu no zemajām procentu likmēm. Pensionāriem, investoriem, visiem ir savas intereses, lai ekonomika uzlabotos. Protams, pastāv risks, taču mums nevajadzētu uh, pakļauties šiem riskiem. Galu galā tas, ka ja mēs nerīkosimies, varētu izrādīties pat vēl riskantāk. Šelisti. Paldies. Tagad uh, Sociāldemokrāta grupas vārdā Mavrides kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos apsveikt referentu Notis Marijas kungu. Dragie kungs, sirsnīgi sveicu jūs šeit. Jūsu klātbūtne plenārsēžu zālē mums vienmēr ir ļoti patīkama. Tas palielina Eiropas demokrātiju. Mēs vērojam jūsu politiku, jo īpaši kvantitatīvo īzingu, un tā ir patiešām nozīmīga programma, jo tā ir saistīta ar izaugsmi un ilgspējīgu attīstību. Protams, Eirozona vēl ar vienu ir ļoti trausla, tā nav viendabīga telpa. Tā saskaras ar ļoti daudziem un dažādiem izaicinājumiem. Beno Korē nesen runāja par ļoti lielajām atšķirībām eirozonā. Viņš izteicās par vairākām dalībvalstīm, kurām ir pārpalikums un kuras vajadzētu vairāk iesaistīt eh, publiskajās investīcijās. Tagad tikko dzirdēju, ka jūs arī izteicāties līdzīgi. Šī situācija ar sadrumstalošanos ir ārkārtīgi problemātiska lielākajā daļā eirozonas aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem ir ļoti būtiski, un pašlaik ir tā, ka, ja uzņēmums ir mazs, tam ir grūtāk saņemt kredītu nekā lielam uzņēmumam. Tāpat eh, sanāk tā, ka šie mazie uzņēmumi um, nes eh, vislielāko slogu ekonomiski grūtos apstākļos. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šie aizdevumi nokļūtu reāli ekonomikā. Protams, ir arī lieli finanšu uzņēmumi, kas ir svarīgi, savas lomas un funkciju dēļ. Pats svarīgākais, ko vajadzētu paturēt prātā, ir tas, ka ir jāņem vērā konkrēti principi. Un šeit es atkal gribētu zināt, kas jums būtu sakāms. Vēl daži punkti. Sliktie parādi. Kāds ir jūsu viedoklis par tiem? Vai ir vajadzīgs atbilstošs mehānisms tāds kā Spānijā vai Īrijā, varbūt kaut kas cits? Un tad vēl pēdējais par eh, cilvēku noguldījuma aizsardzību. Kas notiks ar dalību valstīm, kas nesekos līdzi jūsu rekomendācijām? Varbūt jūs varētu īsi šo komentēt. Ožoga kungs. Paldies, priekšādātāji. Referents, referenta kungs, godāmie kolēģi. Šis ziņojums skata Eiropas centrālās bankas darbības, un mēs dzirdam arī kritiku runājot par ECB darbību. Mums ir vajadzīgi ilgtermiņa instrumenti, kas mums ļautu nodrošināt ekonomikas stimulāciju Eiropas Savienībā. Protams, ka mums ir jāstimulē arī reāla ekonomika visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ja Eiropas centrālā bankā veic savas aktivitātes, Un ja tā spēj saglabāt finanšu nosacījumus un publiskās un privātās investīcijas, tad, protams, izaugsme uzlabosies. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai uzlabotu arī MVU situāciju. Runājot par ECB ziņojumu, ir kāda ļoti nozīmīga lieta, un tas attiecas uz ir ECB bankas uzraudzības lomu un neatkarību, jo īpaši tas attiektos uz lēmumiem, kas tiek pieņemti monetārās politikas jomā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai ECB nebūtu nekādu interešu konfliktu veicot šīs aktivitātes. Paldies! Tagad Alde grupas vārdā Van Nie Nievenhausenes kundze. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Es gribētu sveikt Dragī kungu un Dombrovska kungu mūsu vidū. Gribētu sākt ar mūsu referentu Mariesu kungu un ēnu referentiem. Es vēlētos jums pateikties par ārkārtīgi labo sadarbību pie šī ziņojuma. Šajā ziņojumā parlaments pauž bažas par kvantitatīvo īzingu. Šķiet, ka te ir runa par tādu kā 60 miljārdu eiro izaugsmas hormonu injektēšanu Eiropā. Uh, Eh, šķiet, ka ar monetāro politiku nepietiek, kā norādīja Dragīkungs, ir vajadzīgas arī ekonomiskās eh, reformas, ir vajadzīga saprātīga budžeta politika. Jūs to pieminējāt kā trešo punktu savas uzstāšanās laikā. Vai jūs man piekristu, ka kopumā situācija īsti neiet pareizajā virzienā? Vairākās valstīs eh, šķiet, ka darba tirgus ir paralizēts. Šķiet, ka šī pāreja no darba visas dzīves garumā uz vairākiem darbiem dzīves laikā nav bijusi pietiekami gluda. Ir valstis, kurās deficīts ir ļoti augsts, kur ir arī zema izaugsme un zema inflācija, kur ir ļoti daudz dažādu problēmu. Dažās valstīs ir vienkārši sarežģīti nodrošināt, lai viss darbotos. Un ja tā ir, tad lūk jautājums, vai ir pareizi turpināt, uh, paplašināt un palielināt šo kvantitīvo īzingu. Galu galā uh, stimulācijai ir arī blakus efekti, un tie attiecas uz pensiju fondiem un uz ekonomiku kopumā. Ārkārtīgi zemes naftas cenas. Nu, bez tām inflācija nav nemaz tik dramatiski zemā. Vai tiešām ir jāsaglabā šis Eh, kvantitatīvā īzinga līmenis. Protams, mēs vēlamies struktūrālās reformas un saprātīgu budžeta politiku. Ja jūs turpināsiet ar kvantitatīvo īzingu, vai tiešām tiks panāks pareizais līdzsvars? Demāzī kungam vārds. Priekšādātāja kungs, dragī kungs, ir kādu mirkli apklusinājis finanšu tirgus. Tagad uh, Jūs mēģināt turpināt šo situāciju, vienkārši aizmirstot nodokļu maksātājus. Līdz ar to krīze tikai turpinās un problēmas cilvēkiem uh, situācija kļūst tikai smagāka. Trūkst publisko investīciju, kas atbalstītu finanšu politiku. Bankas uh, neizdod kredītus, tāpēc ka uh, investīcijas vairs nav pieejamas. Kvantitatīvais īzings noved tikai pie finanšu burbuļa un, un nauda nenonāk ekonomikā. Tieši tāpēc arī šī inflācijas mēķi tiek samazināti. Financial Times jau joko par to, ka inflācija Vācijā esot 0 līdz 0,5%. ECB uh, draud īrie, ka tā atņems viņiem eiro. Uh, Nodokļu maksātāji nespēja izglābt eiro. Grieķija arī jūt to, ka algas un pensijas tiek samazinātas, un aiz tā visas stāv ECB. Mēs redzam, ka šis taupīgums ir galīgi muļķīgs saskaņā ar Bilu Klintonu. Mums ir jāmēģina pārvarēt šī situācija, un ECB varbūt varētu iepirkt Eiropas investīciju bankas aizdevumus, savādāk viss sabruks. Paldies! Tagad ir izteikušies runātāja politisko grupu vārdā, un mēs pievērsīsimies zilās kartītes procedūrai. Urtasuna kungam vārds eh, zaļo grupas vārdā. Dra Dragie kungs, komisāra kungs, liels paldies, ka esat ieradušies. Dragie kungs, Eiropas parlaments ļoti bieži apsveic Eh, pēdējo gadu gaitā pieņemtos pasākumus ECB, kaut arī tie nav bijuši konvencionāli. Šeit ir runa par dažādiem monetārās politikas instrumentiem, kas eh, ļautu pielikt punktu valsts parādu krīzei. Ļoti daudzos gadījumos, dragī kungs, jo īpaši tad, kad ir runa par kvantitīvo īzingu, šī instrumenti ir nākuši par vēlu un nav bijuši pietiekami labi sagatavoti. Ar to nepietiek, un šķiet, ka šī instrumenti arī nav devuši vajadzīgo ietekmi, kā norodi, norādīja iepriekšējais runātājs. Mūs uztrauc tas, ka šī programma neatiecas uz reālu ekonomiku, un vairāk kārtā esam uz to norādījuši. Šķiet, ka mēs veidojam spekulāciju burbuļus un lielāku netaisnīgumu. Mēs necenšamies palīdzēt reāli ekonomikai. Mums ir vajadzīga monetārā politika. Mēs zinām, ka pastāv problēmas. Dažas no šīm problēmām iespējams nav jūsu atbildības sfērā, Bet, ja ir runa par uh, šīm programmām, kas ir mūsu rīcībā, tad gribētu norādīt, ka tās nefunkcionē tā, kā tām vajadzētu funkcionēt. Dragie kungs, protams, mums vajadzētu paskatīties, kas ir darīts arī pagātnē un kas ir noticis Grieķijā. Mums ir vajadzīgs skaidrs ietvers uh, šiem likviditātes palīdzības instrumentiem. Un uh, Tas ir jādara neskatoties uz to, kurš ir pie varas valdībā. Uzskatu, ka, ja runa par lēmumiem, tad vajadzētu paskatīties, kas tika izdarīts Eirogrupā. Grazie, prezidente. L'operato della BCE nel 2015. Valīkungs. 2015. gadā Eiropas centrālā bankas ievērot tādu pašu politiku kādu tā ir ievērojusi jau vairākus gadus. Šķiet, ka Eiropieši vairs nespēja paši kontrolēt šīs naudas plūsmas. Līdz ar to nevar nodrošināt atbilstošu demokrātisku pašnoteikšanos. Ir jāpakļaujas Brīseles un Frankfurtas noteikumiem. Pastāv arī interešu konflikts starp izgāzušos monetāro politiku un banku uzraudzību. Eiropas centrālā banka uzņemas arvien vairāk politisku uzdevumu, kas īsti tai nepienākas. Multinacionāli uzņēmumi gūst labumu no šīs politikas, līdz ar to tiek izšķērdēti valsts resursi. 2016. gads noteikti nodrošinās vēl papildus šoku bēgļu krīzes dēļ. Mēs arī nevaram paļauties uz to, ka šīs problēmas tiks atrisinātas, tālāk nododot pilnvaras kaut kādām attālinātām personām Briselē. Īsnībā tas ir tikai pliķis pilsoņu sejā. Mums ir vajadzīga jauna virzība politiskā ziņā Eiropai, Un tāpat ir skaidrs tas, ka demokrātijas ienaidnieki nav tie, kas šaubās par ECB, bet gan tie, kas turpina reliģiozi pieturēties pie eiro saglabāšanas, neredzot tā sabrukumu. Paldies, vārds Anemana kungām pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji! Ja šī septiņu gadu eiro krīze nav pietiekama, tad es īsti nesaprotu šeit, ka daudz partijas grupa sociāldemokrāta āda ir instrumentalizējuši šo ECB ziņojumu. Ir sagatavots uh, labs ziņojums, lai Dragīkungs varētu turpināt iet pa iesākto ceļu. Marijas kungs šķiet vairs neņem vērā to, ko viņš iepriekš ir teicis. E, piemēram, ir rakstīts, ka ECB iespējams ir pārkausi, pārkāpusi savas pilnvaras uzpērkot valsts parādus. Tagad tas viss ir svītrots. Mēs redzam, ka Eiropa pārskatā un arī šajā ziņāmā viss atkal tiek apstiprināts, tiek teikts, ka viss ir brīnišķīgi. Un e, tiek teikts, ja es neturpināšu tā, kā es esmu rīkojies jau līdz šim, tad situācija kļūs vēl smagāka. Tas nozīmē, ka uh, Dragī turpinās, turpinās šo parādu ekonomiku un uh, pilsoņu pavēdzināšanas politiku. Tas viss tiks uh, nodrošināts ar naudas plūdiem bez jebkādas izaugsmes. Diemžēl nav nekādas uzticēšanās šīs valūtas tālākai pastāvēšanai. Šķiet, ka te ir runa par maldiem, par tādiem ļoti skaistiem maldiem. Uh, mēs eh, riskējam ar eksploziju. Vai tiešām ir prātīgi saglabāt šo eirozonu? Varbūt to būtu vienkāršāk demontēt. Es uzskatu, ka tam visam pielikt punktu būtu bijis daudz saprādīgāk. Anemana kungs, es atvainojos, taču mums nav atļauts apvainot mūsu viesus. Sinadinos kungs, viena minūte, lūdzu. Frasi της έκθεσης απεικονίζει την ουσία. Liels paldies priekšsēdētāji. Ziņojumā ir viens teikums, kur ir tātad runa par Vācijas lomu. 11. punkts te ir ECB un Vācijas loma. Un par eiro atbalstīšanu, bet visur ir tikai runa par eiro, nekur nav runa par dalību valstīm, par tautām. Grieķija cīnās par savu izdzīvošanu un Eiropas centrālajai bankai tas neinteresē. Viņus galvenokārt viņiem rūp tikai stabilitāte, eiro stabilitāte, bet tas ir veids, kā uh, sautīgas e, Vācijas ekonomiskās intereses tiek uzspiestas visiem. Jautājums, kā izkļūt no šīs situācijas, ir jāievēl tādas valdības, kas pirmkārt domā par saviem iedzīvotājiem, nevis par Vācijas finanšālām interesēm. Paldies! Zilās kārtīts jautājums. Rozātīkungs vēlas uzdot jautājumu. Manuprāt, Eiropas centrālās bankas politika ir vērsta uz cenu stabilitātes atjaunošanu un dod ieguldījumu eirozonas pakāpeniskā ekonomikas atlapšanā. Un šīs negatīvās procentu likmes uh, bija jāievērš ātrāk, jo, ja tas būtu izdarīts, rezultāti būtu bijuši labāki. Bet tā nav kritika, dragī kungs, es saprotu, kā tas mm, ir, ka jūsu rīcība arī politiskā ziņā ir ierobežota un jums ir jāsaskaņo savus viedokļus ar valdes locekļu viedokli. Bet uh, E, fakti reālā dzīve ir pierādījuši, ka jums bija taisnība, ka jūs esat rīkojies pareizi. Šobrīd mēs apspriežam Eiropas parlamenta ziņojumu. Manuprāt, tas ir objektīvs, izsvērts dokuments. E, šis teksts ir ievērojami uzlabots salīdzinot ar pirmo uzmetumu, kad tas tika iesniegts ekonomikas komitejā, kas toreiz bija vienpusējs un pilns ar nepamatotiem Uh, apvainojumiem, nepamatotām apsūdzībām Eiropas centrālai bankai. Man ir viens jautājums, dragie kungs. Uh, kad mums bija monetārais dialogs ekonomikas komitejā, jūs teicāt uh, par tiešu naudas emisiju tirgus dalībniekiem. Kā ir pašreizējā situācija no juridiskā viedokļa, kāda būtu pozitīvā, negatīvā ietekme, ja šāds solis tiktu spērts. Rozāti, kungs, saka priekšsēdētājs. E, jums tiek uzdot zilās kartītes jautājums, vai jūs piekrītat atbildēt uz to, man dām kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji, Rozāti, kungs. jūsu runa bija ļoti pārsteidzoša. Jūs paceļat rokas gaisā un sakāt, dragie kungs, ECB, jūs visu esat izdarījuši lieliski un labi, bet tā tas nav. Ir jānodrošina cenu stabilitāte un inflācijas līmenis, bet tas kopš 2013. gada nesasniedz uh, vēlamo līmeni. Rozātī kungs Eiropas centrālā banka ir darījusi visu savu pilnvaru eh, robežās, kā tas ir noteikts Eiropas Savienības līgumos. Protams, kvalitatīvo atvieglošanu varēja varbūt sākt ātrāk, eh, kvantitatīvo atvieglošanu, bet bija noteikti iebil, ierobežojumi, bet tika uh, Uh, toreiz 2012. gadā apsolīts, ka tiks glābta eirozona, lai ko tas arī maksātu, un ir jāuzteic Dragi kungs par to, ka šis solījums ir pildīts. Tagad vārds Galtjērī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties politiskajām grupām par to, uh, Uh, ieguldījumu šai darbā un vēlmi panākt līdzsvarotu dokumentu, un tas ir arī izdevies uh, runājot par ECB monetāro politiku. Tiek atzīts, cik svarīgi ir nekonvencionālie pasākumi, kas veikt pēdējo mēnešu laikā. Tāpat es arī piekrītu uh, Dragi kunga vērtējumam par attīstību monetārajā frontē. Uh, gan eh, runājot par eh, mūsu iekšējo ekonomiku un patēriņu, mēs arī konstatējam, ka pasaules ekonomikas izaugsmas tempi palēninās, eh, palielinās neskaidrība finanšu tirgos un mums ir jārīkojas tur, kur mēs varam mainīt situāciju, tas ir Eirozonā Ja palūkojamies uz monetāriem pasākumiem, kas tiek īstenoti, tad tos var vērtēt pozitīvi. Un runājot par ECB monetāro politiku, ir jāsaka jāturpina īst, virzīto mērķu īstenošana. Monetārā politika pati par sevi negarantēs um, st ciklisko un struktūrālo problēmu pārvarēšanu, bet ir jāturpina struktūrālās reformas, jāstiprina ekonomikas izaugsmes potenciāls, un tāpat ir nepieciešams arī līdzsvarota budžeta politika. Mums ir jāizmanto visas iespējas uh, jāveic arī fiskālās korekcijas ilgtspējīgā tempā ir jāizmanto visi stabilitātes pakta noteikumi, tā skaitā arī stabi, eh, elastības uh, mehānismi. Un ir nepieciešams arī pilnveidot likumdošanu, izveidot noguldījumu garantijas sistēmu, tāpat jādomā par risku pārvaldību, un viss ir jāskata plašākā kontekstā, runājot par finanšu stabilitāti. Paldies tagad vārds Lūnes kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, trāgī kungs, jūs esat neatkarīgs, bet esat tā pašā laikā atbildīgs par īstenoto politiku. Pagājuši gadu mēs uzdevām jautājumus, un jūs galvenais ekonomists Pīters Prāts uh, sagatavoja atbildi. Atbilde bija pusotrs miljārds ja palūkojamies uz inflāciju un izaugsmas līmeni, ar to nepietiek, lai vienkārši neierobežot turpināt pašreizējo politiku. Šī politika apdraud cilvēku ietaupījumus un pensijas un ir vairāk jādomā arī par ekonomikas krīzes cēloņiem, par to, eh, ka ekonomisti saka, ka eh, šāda monetārā politika laika gaitā kļūst neefektīvāka un var izraisīt negatīvus rezultātus. Paldies. Tagad vārds Kalvēs Šambonkungam. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties gan Dragī kungam, gan Dombrovska kungam vēlējos jūsu uzslavēt un arī izteikt atsevišķus komentārus. Ķīnā īstenotie pasākumi notika uz eiro rēķina. Mm Otrakārt, mēs mūsu grupā uzskatām arī, ka monetārā politika nespēja atrisināt darba ražīgumu un konkurēt spējas problēmas Eiropas Savienībā. Tādēļ ir nepieciešams īstenot struktūrāls reformas. Un es arī uzskatu, ka jūsu pirmie veiktie pasākumi ir atbalstāmi tā skaitā noguldījumu garantijas sistēmas izveid, bet viss notiek ļoti lēnām. 2014. gadā Eiropas centrālā banka sev nodrošināja milzīgu pēļņu. Varbūt jūs varētu tagad uh, izmantot savu iztēli un šos, uh, šo pēļņu novirzīt Eiropas projektu īstenošanai. Paldies, tagad papadīmulis kungs. Priekšsēdētāji, dragie kungs, Dombrovs kungs, ar monetāro politiku vien nepietiek. Mums ir jāmaina vispirms e ekonomiskā politika. Un e, līdz ar to es gribētu uzdot jautājumu Dambrovska kungam, jo atvirzīšanās no tādas vienpusējas taupības uh, un pārējot pie investīcijām uh, programmu valstīs. Nu, kādēļ tas viss tik ļoti kavējas? Eh, piemēram, Eiropas depozītu eh, garantijas eh, schēmas izveidošana, kurā vajadzēja būt kā otrajam pīlāram. Nu, cik ilgi Šoiblis kungs šeit varēs paturēt savu veto? Vai jūs, dragie kungs, gatavojaties kaut kādā veidā turpināt virzīt kvantitīvā īzinga programmu? vai klausīsiet Vaitmana kunga aicinājumiem to pārtraukt. Uh, faktiski mums ir jāmaksā uh, arvien vairāk, lai aizņemtos uh, līdzekļus. Nu, vai tad tas stabilizēs Grieķijas ekonomiku? Mūsu fiskāli vienkārši nožņauks. Paldies, papadimulis kungs. Jums ir zilās eh, kartīts jautājums no Šafurzērkunga. Jā, godātais kolēģi, kādēļ Grieķijas valdība neprasa, lai Eiropas centrālā banka izdotu, emitētu naudu, ko varētu investēt jaunajos enerģijas veidos un energotaupības pasākumos Grieķijā. Tad mēs investētu reālajā ekonomikā un notiktu reāla ekonomikas pārvaidas procesi. Kādēļ visa šī ekonomika darbojas banku interesēs? Papa Dimulskungs lūdzu atbildi. Jā, paldies. Eirozonas sabrukums un atgriešanās pie nacionālajām eh, valūtām ir Marinas Lepēnas eh, politika un nevis eh, Ciprasa politika, un Šaibli jau gribēja, lai mēs aizējam no eirozonas, un mēs gribam sasniegt stabilitāti, un mēs cenšamies to, lai 16. gadā panākt pozitīvus uh, izaugsmas rādītājs. Mēs necīnamies par eiro uh, izā, uh, sabrukumu, mēs vēlamies, lai banka stimulētu izaugsmi. Nākšais runātājs Līna kungs. Jā, nu, dragie kungs, jūs sakat, ka jūsu politika darbojas. Bet uh, neviens tā īsti nepamana tu, uh, jūsu kļūdas tādēļ, ka šausmu lietas notiek uh, Schengens uh, teritorijā. Un e, ziņās parādās ar vien eh, šokējošāk attēlu par Schengen zonas sabrukumu, bet e, jūsu neveiksmes rāda bezdarba izaugsmu līdz 40% dienvidu e, valstīs. E, un ECB ziņojumā ir runāts par struktūrālām reformām, kas ir nepieciešamas produktivitātes palielināšanai dienvidu valstīs, dienvidu Eiropas valstīs, e, bet e, būtiskās atšķirības ekonomikas e, stip, stiprībā vai attīstības pakāpē noved pie visām šīm problēmām. Mums pašiem ir jākontrolē savas nodokļu sistēmas tieši tāpat, kā katrai valstī tiesības sargāt savas robežas. Paldies, Manokungs. Priekšsēdētāji, ECB eh, bankas priekšsēdētāji. Es eh, eh, gribētu vispirms izteikt nosodījumu ko, par to spiedienu, ko lielās grupas šeit parlamentā izdarīja uz referentu un pārveidoja šo ziņojumu līdz nepazīšanai. Tagad mēs piedzīvojam uh, ļoti strauju naftas cenu krišanos, un tas viss ietekmē arī Eiropas ekonomiku, un naft, jā, naftas cenas kritums daļai arī izskaidro deflāciju, pret ko cīnās ECB, bet to visu nosaka nevis pieprasījums un piedāvājums naftas tirgu, bet gan spekulācijas atvasināto produktu tirgu. Uh, reālajā uh, šis um, uh, naftas barels tiek pārdots 200 reizes vienā dienā, un tas ir atšķirīgi no reālās naftas tirgus. Un tā šīs lielās straujās svārstības arī ļoti apro, apgrūtina izvirzītā 2% inflācijas mērķa sasniegšanu ir, eh, ja tiktu ierobežotas spekulācijas atvasināt to produktu tirgū, tad uh, daudz ko varētu panākt. Tas bija viens no Francijas prezidentūras mērķiem G20, bet tagad piecus gadus vēlāk nekas nav mainījies. Ir jādomā par to, kā garantēt energoresursu cenu stabilitāti, lai garantētu stabilitāti e, eirozonas ekonomikā. Paldies, Stolojankungs, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts, ka bez apņēmīgiem un profesionāliem ECB lēmumiem Eirozonas ekonomika ilgu laiku būtu um, palikusi uh, stagnācijas uh, periodā un uh, piedzīvotu depresiju inflāciju. Manuprāt, mēs mm, neesam pietiekami apsprieduši to, kā lēta nauda ietekmē ekonomiku, kā šī politika ietekmē ilgtermiņa e investīcijas un uzkrājums. Pensijas fondi, investīciju fondi un institucionālie investori un arī uh, Eh, tie, kam ir uzkrājumi, visi ilgtermiņā ir tikai zaudētāji. Un šis jautājums būtu jāuzdod ECB. Cik ilgi jūsu prāt šī lētās naudas politika var vēl turpināties? Ferēras. Paldies, nākamā runātāja Ferēras kundze. Dombrovska kungs, Drāgī kungs. Liels paldies! par atbildēm uz jautājumiem, ko mēs jums iesūtījām. Mēs uzdevām jautājumus par piec priekšsēdētāju ziņojumu, un jūs atbildē, jūs apstiprināt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir uh, saglabāt Eiropas stabilitātes mehānismu, cik svarīgs ir uh, kapitalizācijas process Un uh, eh, Dombrovs kungs uzsvēra, cik uh, ļoti svarīgs ir punkts par uh, kopējas depozīta garantijas uh, fonda un noregulējuma fonda izveidošanu. Ir uh, ļoti labi, ka mēs uh, šodien veidojam uh, kopēju bankas, banku uzraudzības mehānismu, kas darbojas jau kopš 14. gada, un tas, bet jāsaka, ka šie te banku stabilizācijas mehānismi nevienmēr darbojas. Uh, Un uh, sekas ir eh, visai problemātiskas eh, un ietekmē ekonomikas uh, situāciju. Mums ir nepieciešams stiprināt ekonomiku, atbalstot to ar atbilstošu uh, finansējumu, nodrošināšanu pie kredīta resursiem. Uh, Taču uh, sasprin, uh, eh, saspringtā situācija tirgu vienodus pie pilnīgi pretēja situācija nekā tā, kas tika eh, plānota sākotnēji. Un jāsaka, ka uh, ir jāpieliek punkts tādiem sistemātiskiem uh, riskiem, kas ir novērojami atsevišķās dalību valstīs. Un jautājums, vai uh, eh, ECB var kaut kādā veidā palī, palīdzēt risināt šos te sistēmiskos, uh, šir, sistēmisko risku situācijās. Un uh, vai ir um, saskaņota šī te TCB realizētā uh, monetārā politika ar konkurences uh, politiku, ko realizē Eiropas uh, komisija. Paldies par mums veltīto laiku. Un tālāk, Fonštorhas kundze. Šodien mēs runājam par ECB un par tās politiku. Labdien, dragi kungs! Jau gadiem ilgi jūs vedat nacionālo īpašo interešu politiku. Jūs glābjat valstis, kas ir maksātnespējīgas, un bankas, kas ir tuvu bankrotam. Tā ir fiskālā politika, tā nav monetārā politika. Jums tam nav mandāta. Uh, 2012. gada 25. jūlijā jūs teicāt, jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, whatever it takes, lai saglabātu eiro. Dragi kungs, tas arī nav jūsu uzdevums. Jūsu uzdevums ir uh, glabāt eiro vērtības stabilitāti. Jums nav jāsaglabā pilns eirozonas locekļu skaits. Tagad jūs sakāt, ka jūs nepadosieties. Jūs tagad gribat inflāciju. Par jūsu politiku kādam ir jāmaksā, un tie noteikti nebūs tie, kas izraisīja krīzi. Tie būs cilvēki, kuriem ir noguldījumi, kuriem ir dzīvības apdrošināšana vai kuriem ir pensiju fondi. Tie ir mazie cilvēki. Un jūs pat nesaprotat, ka tas ir slikti. Jūsu politika nepalīdz cilvēkiem. Tā ir netaisnīga un nesociāla. Jums tā ir jāizbeidz. Un tad jūs būtu kaut ko izdarījis Eiropas labā. Flanagana kungs, viena minūte. Mr. Draghi, the recent... Drāgie kungs, nesen publicētais eh, ziņojums Sīrijā eh, norāda burtiski ar pirkstu uz ECB, vērtējot, ka 9 eh, miljārdus būtu bijis iespējas ietaupīt. Un atceroties Trišē kunga draudus, nu jā, nekas neizdevās, tā nauda ir zaudēta, viss vilciens aizgājis, bet skatīsimies, ko jūs darāt. Šī te valsts obligāciju eh, zaudējumu, ko radīja, kas radīja Sīrijas bankām, obligācijas, kas izdodas 9. un 10. gadā, tās bija eh, likvīdas bankas, eh, taču ECB saka, ka tagad no apgrozības jāizņem visi šie vērtspapīri. Pretējā gadījumā mums būs jāizņemas 25 miljārdi vairāk. Es atbildiet lūdzu šo konkrēto jautājumu. Vai jūs beigsiet šo ārprātu un neļaujiet tam kļūt par mūsu bērnu mantojumu? Jo šo jautājumu šai parlamentā atbildi ir jāsagaida. Gracias, señor, señora Kapil. Paldies tālāk, Kapelkungs. Paldies, priekšsādētāji. Eh, Dombrovska kungs, Tragikungs. Eh, eh, Pasaules izaugsme ir samazinājusies, mēs redzam, ka situācija Ķīnas un citos tirgos arī vairs nav skaidra, tāpēc neskaidrība ir pieaugusi visā pasaulē. Eirozona cieš no šīs neskaidrības, un jo īpaši tā cieš arī no Eiropas centrālās bankas monetārās politikas. Mums ir jāņem vērā uh, uh, riskantie aizdevumi iepirkumi, tāpat arī kvantitīvais īziņas, ko jūs esat izvēlējušies. Tas nav novedis pie ekonomikas eh, stimulēšanas. Izaugsme tikai 0,4% un tā īstenībā pietunās nulles līnijai. Tas nenāk par labu patērētājiem, tas nenāk eh, par labu pirktspējai. Kredītu piešķiršana privātai ekonomikai arī nav nemaz tik spīdoša. Mēs redzam, ka tie tikai 0,3% vairāk kredītu un, un eh, tas patiešām liek mums vilties. Kopš pagājušā gada marta Eiropas centrālā banka ir nodrošinājusi 60 miljardu ieplošanu ekonomikā, un tie būs 1,5 miljardi. Šie milzīgie uh, aizdevumi iepirkumi nodrošina to, ka da dalībvalstu bankas kļūst par uh, ļoti uh, lieliem. Uh, kreditoriem, un līdz ar to situācija kļūst arvien smagāka. Dalībvalstīm vairs netiek spiests veikt struktūra reformas. Bez struktūra reformām investīcijas nenodrošinās izaugsme un nodarbinātība Eiropā. Senora Kapil, tiene... Kapels kundze, zilās kartītes jautājums jums. No Arnata kunga, vai jūs to akceptēsiet? Lūdzu, jums vārds Arnata kungs. Paldies! Šķiet, ka eh, jūs runājat par izgāšanos, bet mums ir jāpaskatās, kā attīstās Eirozonas un ne Eirozonas valstu ekonomikas, un šķiet, ka ne Eirozonā ekonomika attīstās ātrāk. Vai jūs man piekrītat, ka eiro ir izgāzies politisks projekts, tas nav veiksmīgs ekonomisks projekts? Vai jūs piekrītat, ka mums vajadzētu respektēt jebkuras valsts, demokrātiskās suverenās tiesības, ja tās nevēlas iestāties Eirozonā. Varbūt mums būtu jāaicina valstis izstāties, nevis pievienoties Eirozonai. Es uzskatu, ka katras dalībvalsts demokrātiskās tiesības un kopumā jebkuras valsts tiesības ir jāņem vērā. Un es uzskatu, ka būtu bijis prātīgāk, ja Eiropas vienotā valūta virzītos uz priekšu tikai tad, ja visi būtu vienojušies. Pašlaik ir tiešām apšābāmi, vai šī valūta uh, neizgāzīsies. Paldies tagad Paunovas kundze. Paldies priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Es uh, gribētu atgriezties pie jautājuma, kurus apspriedu, tad, kad mēs apspriedām iepriekšējo ECB ziņojumu, un te ir runa par banku aizdevumiem uzņēmumiem. Diemžēl situācija vēl ar vienu ir neapmierinoša. Uh, neskatoties uz pieņemtajiem pasākumiem. Eiropas uzņēmumi ir atkarīgi no banku aizdevumiem un no alternatīviem finanšu avotiem, un, diemžēl, šādu alternatīvu finanšu avotu nav pietiekami daudz. Es atbalstu ECB pieņemtos pasākums, lai risinātu šo problēmu. Šie piesākumi ietver ļoti dažādas lietas, piemēram, negatīvas procentu likmes un arī mētiecīgas ilgtermiņa refinansēšanas operācijas TLTRO. Tāpat arī sīk priecājos, ka Šī gada ziņojumā parādās pierādījumi, ka paralēlās politikas iniciatīvas ir bijušas relatīvi efektīvas. Tīpaši ir runa par finanšu sabotātas risku samazināšanu un finansējumu piešķiršanu bankām. Tomēr, tā kā šī TLTRO operācija ir ļāvusi apturēt eh, sarukumu banku aizdevumos, šī programma nav devusi vajadzīgos stimulus, lai veicinātu izaugsmi, kā bija paredzēts. No 400 miljardiem, kas ir ievietoti banku sistēmā ar piecām TLTO operācijām, un banku uh, operācijas ir tikai nedaudz pieaugušas. ECB 2014. gada ziņojumā ir teiks, ka kredīta apstākļi firmām vēl ar vienu ir ļoti strikti, jo īpaši dažās Eirozonas valstīs. Un mēs redzam, ka ECB monetārā politika tikai mm, netieši ir nodrošinājusi zemākus privātos aizdevumus. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka ECB vajadzētu veikt izšķirošākus pasākumus, lai stimulētu banku aizdevumus, jo īpaši eh, uzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Merci, monsieur le président. Monsieur le président de la banque. Paldies, priekšsēdētāji ECB, priekšsēdētāji kungs. Jūs zināt, ka mūsu parlamentam ir pieredze attiecībās ar uh, Trojku un uh, citām Briseles institūcijām, un ir jautājums arī par ECB lomu īstenojot memorandu, ir tīpaši Grieķijā. Es domāju, ka šeit uh, būtu nepieciešama paskaidrojuma arī no jūsu puses. Referents norāda, ka uh, Uh, jūsu īstenotā monetārā politika nevar nodrošināt visu, uh, lai uh, piesaistītu investīcijas. Jūs pats arī norādījāt, ka uh, Eh, ekonomikas un monetārai eh, savienībā ir eh, jāturpina pilnveidot, veidojot banku savienības pīlāru, kura šobrīd pietrūks, veidojot kapitāla tirgus savienību, bet arī jāpabeidz ekonomikas monetārās savienības izveidas pabeigšanu, dodot tai arī budžeta pilnvaras. Jūs arī esat parakstījušo piecu priekšsēdētāju ziņojumu, kur ir runa par šiem ierosinājumiem. Mūsu atsevišķas valstis saskaras ar uh, problēmām, un vai jūsuprāt tādēļ nevajadzētu pātrināt šo darbu un negaidīt 2017. gadu, bet mobilizēt visus instrumentus, jo tad jau varbūt būs pārāk eh, vēlu to darīt. Un vēl eh, vienas, eh, viena lieta, par ko nav runa Matijas kunga ziņojumā, proti par 500 eiro banknošu izmantošanu. Šis jautājums paceļas atkal un atkal, it īpaši runājot par terorisma finansējumu. Vai jūs nevarētu mums paskaidrot kaut ko nedaudz vairāk par šo jautājumu, jo par šo tematu, arī jūsu uh, institūcijai ir jādod sava atbilde. Paldies Kuzmjuka kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, eh, dragi kungs, komisāra kungs. Es vēlējos atgādināt dažus izteikumus uh, ko um, teica Dragie kungs 2012. gadā, ka viņš ir gatavs darīt visu, lai aizsargātu, aizstāvētu eiro. Kopš tā laika tiek īstenots ļoti zēmu uh, procentu likmju politika un pat negatīvu procentu likmju politika ka un 2015. gada martā tika 60 miljārdu apjomā iepirkts obligāciju sekundārā obligāciju tirgu. Bet mums ir jādomā arī par rūpniecības attīstības stimulēšanu un jāizvairās no spekulatīvu paniku izcelšanās un jāsaka, ka pat Junkera plāna īstenošana nenodrošinās nekādu izrāvienu šai jomā. Un mēs varam konstatēt, ka valstīs, kur nav eiro, ir straujāks ekonomikas izaugsmas līmenis un zemāks bezdarbs. Priekšādētāji, neskatoties uz ļoti problemātisku globālo vīdi, uh, Eiropas izaugsmes prognozes ir labas - 1,7%. Parāda situācija dalību valstīs un um, bezdarba rādītāji ir jāsamazina. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi labāki finansiāli apstākļi, kas palīdzētu reāli ekonomikai, jo īpaši MVU. Mums ir, protams, priekšādētāja Dragija Uh, jāņem vērā riski, kas saistās ar zemo procentu politiku. Un es domāju par apdrošināšanu par pensijām. Mēs redzam, ka šeit ir vairāki apstākļi, kas noteikti ir jāņem vērā, un ļoti daudzas lietas nav akceptējamas. Normālā ekonomiskā vidē uh, procent, dati um, eh, netiek noteikti, taču ņemot vērā šo parādu krīzi, jūs izvēlējāties nekonvencionālus eh, rīkus, lai stiprinātu monetāro politiku. Mēķis ir absolūti pamatots. Daži izsaka šaubas par ECB er, pilnvarām, uzdevumi tiek kritizēti. Pašlaik ir eh, daudz skaidrāka organizatoriska nodalīšana, un mēs redzam, ka tas funkcionē. Kopš 2017. gada novembra ECB pārauga 1022 e, e, bankas Eirozonā. Lai atrisinātu šīs problēmas, mums ir vajadzīga caurdzamība. Un šeit e, viedokļi, kādas mēs dzirdam monetārā dialogā, laikā sakrīt. Mēs redzam, ka ļoti daudzi ekonomikas spēlētāji nezina šos apstākļus un, diemžēl, trūkstu publiskuma šiem pasākumiem. Pie tā mums vēl ir jāstrādā. Van Dālenkungs. Voorzitter, wat mij betreft is dit het laatste. Priekšsēdētāja kungs. Mario ir jāiet uh, uz priekšu, jā, jādodas uz priekšu, īstenojot uh, ECB mērķus Uh, šie mērķi vēl nav sasniegti, uh, inflācijas līmenis ir praktiski nulle un uh, inflācijas rēks joprojām pastāv, bet tas neparādās. Eh, naftas cena ir zema un vēl pazemējās, un ko darāt jūs? Jūs drukājat naudu, lai stimulētu inflāciju. Jūs varētu drukāt vēl vairāk naudas, tik un tā tas neko nemainīs, bet struktūrālām reformām dalību valstīs nekas netiks panāks. Un tādēļ es prasu jums iet prom. Mario ir jāiet prom. Muresena kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātāji. Priekšādātāji, dragi, jūs esat piemērojuši šādu plašu monetāro politiku un esat piemērojis ECB mērķus ļoti daudz reizes pēdējo gadu laikā. Eiro ir uzticama valūta. Eirozona ir palikusi pievilcīga un ar jaunas dalībvalstis ir pievienojušās pēdējo gadu laikā. Lai nodrošinātu atvesaļošanos, Eirozonā ir vajadzīgas ekonomikas reformas nacionālā līmenī. Uh, mēs nevaram devalvēt mūsu valūtu, uh, bet mums ir jānodrošina, lai mūsu preces būtu pieprasītas globālajā tirgū. ECB politikai ir vajadzīgs laiks. Dalību valstīm nevajadzētu uh, atslīgt bezrūpībā pat arī labos ekonomiskos laikos. Uh, Mums ir jāsakārto publiskās finanses, un ja netiks stabilizētas nacionālas banku sistēmas, tad nākamā krīze būs tepat aiz durvīm, un ECB nespēs šīm valstīm palīdzēt. Runājot par cenu stabilitāti, līdz šim inflācija nav gājusi uz augšu. Uh, uh, lejupslīde Ķīnē un citos jaunos tirgos noteikti ir nedrīkst tik novērtēta par zemu. Jūs arī uz to norādījāt. Ņemot vairāk kvantitīvā īzinga paplašināšanu, ECB vajadzētu sniegt vairāk informācijas, kā šī programma tiks izmantota, neietekmējot inflācijas mērķus, cenu stabilitāti un jo īpaši finanšu tirgus. Uh, Un vēl viens teikums beigās. Priekšēdē, draugi, jūs teicāt, ka politikas veidotājiem tagad ir lielāka izaicinājuma bez eiro, tātad bēgļu krīze ir daudz uh, svarīgākā. Jums ir taisnība. Bet es gribētu piebilst, ka mums ir jāiemācās tikt galā ar diviem izaicinājumiem vienlaicīgi. Un tas, ka bēgļi tiek uzskatīti par lielāku krīzi, noteikti nedrīkst kalpot kā iegāns, ka mēs nevaram strādāt pie eh, eiro stiprināšanas. Paldies. Mm, eh, Divas zilās kartes. Bet es domāju, ka mums vajadzēs eh, virzīties priekš, jums ir paredzēta arī brīvā mikrofona procedūra. Astoņi cilvēki ir pieteikušies runāt, un es īstenībā gribētu atļaut šiem cilvēkiem izteikties, ja vien viņi nepārsniegs vienu minūti katrs. Ja mēs uh, Dosim vārdu tagad tiem, kas jau ir izteikušies. Ja runa par zilajām kartēm, tad mm, visa šī karta mēs nevarēsim dot vārdu tiem, kas vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Domāju, pats labākais būtu tagad sākt brīvā mikrofona procedūru un dot vārdu visiem astoņiem runātājiem. Maletičs kungs, lūdzu, viena minūte. Zahvaļiem, predsēdāvajuči. Gospodine Dragi, mjere koje poduzimate važne su i vrijedne. Paldies, Dragi kungs. Jūsu uzdevumi, protams, ir ļoti svarīgi un augstu vērtējumi. Mēs arī priecājamies par to, ka tiek atbrīvot finanšu resursi pētniekiem un zinātniskajām institūcijām. Taču bez fiskālās politikas pasākumiem, konkurences stiprināšanas un investīcijām pētniecībā un zinātnē mēs nevarēsim panākt eh, ekonomikas atveseļošanos. Ekonomikas atveseļošanās 1 līdz 2% apmērā nenozīmē pilnu atveseļošanos. Mums ir jānodrošina finansējums riskantākiem projektiem ar lielāku izaugsmas potenciālu. Vienotā tirgus veicināšana ar vienlīdzīgiem noteikumiem ir ļoti būtiska. Mums ir jānodrošina vajadzīgais finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem visās dalībvalstīs. Kaut arī mums ir vajadzīga piesardzība, mums ir jārīkojas ātri, mums ir jāveido tālāk banku savienība un finanšu tirku savienība, mums ir jābūt radošiem, mēģinot atrast jaunus resursus ekonomikā. Pa, hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Tonas kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšādātāji. Eiropas centrālā banka, protams, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, ja ir runa par Eiropas ekonomiku. Tā balstās uz mehānismiem, kas ir paredzēti izaugsmas veicināšanai. Ir grūti izvēlēties pareizo instrumentu kopumu, taču mēs pēc pieredzes redzam, ka šādi instrumenti var būt ļoti noderīgi. Diemžēl tie nav varbūt bieži pietiekami efektīvi pašlaik, neatbilst mūsu cerībām. Attiecībā uz kritiku par ECB mums ir jāsaprot, ka ECB pasākumi nenodrošinās izaugsmi vieni paši. Mums ir vajadzīgas reformas, kā jau to norādīja pārējie kolēģi. Dalībvalstīm ir jārīkojas, bet nevienmēr eh, tām tas izdodas vienādi. Mēs redzam, ka krīzes laikā arī ECB ir jāuzņemas atbildība. Presidente. Il rilancio della crescita richiede una risoluta azione politica. Paldies, priekšādātāji. Izaugsmes atjaunošanai ir vajadzīga ekonomikas politika, finanšu politika. Dragie kungs ir sniedzis atbildes uz šiem jautājumiem jau vairākus gadus. Ir skaidrs, ka pastāv reālas ekonomiskas grūtības, ar ko saskaras arī parastais pilsonis, un šķiet, ka struktūra reformas nav veiktas pietiekami korekti. ECB ir centusies nodrošināt cenu stabilitāti, taču ar to nepietiek. Ir vajadzīga koordinēta ekonomiskā politika, lai varētu vērsties pret makroekonomiskiem šķēršļiem un nodrošinātu elastīgumu. Mums ir vajadzīgā spēles telpa arī politiskā līmenī, te ir runa par valstīm un institūcijām, kas varētu veikt eh, sociāli līdzsvarotas struktūra reformas. Paldies, dragī kungs, par jūsu ieguldījumu. Jūs mēģinājāt saglabāt uzticību eiro, un tas jums ir pilnībā izdevies. Lukas kungs, Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, Eiropas Savienība pašlaik saskaras ar divām milzīgām krīzēm - ar eiro krīzi un ar bēgļu krīzi. Šīs abas krīzes um, balstās um, un saistās tādā diezgan bīstamā veidā. Merkels kundze bēgļu krīzes jautājumā ir izvēlējusies uh, uzņemt ārkārtīgi daudz bēgļu, un Schengen zona līdz ar to tiek uh, Uh, apdraudēti un jāmēģina to saglabāt. Tas pats attiecas arī uz centrālo banku un uz eirozonas saglabāšanu. Visam ir vajadzīgs laiks, un diemžēl mēs nerisinam struktūrālos cēļuņu, cēloņus. Bēgļu krīzē šie cēloņi ir kari un nabadzība, un līdz ar to Eiropas robežas arī nav necaurējamas. Bet Eirozonai mēs varētu šās problēmas pārvarēt. Uh, Grieķija ir slimnieks, šis slimnieks, kas guļ pie Bosfora. Šķiet, ka Grieķija ir jāizstājas no Eirozonas, lai Eirozonā varētu atkal atjaunoties izaugsme un labklājība. Viegas kungs. O Banco Central Europeu representa hoje o maior. Eiropas centrālā banka šodien pārstāv vislielāko varas centru Eiropas Savienībā. ECB ir pārņēmusi funkcijas, kas pilnīgi skaidri iet pāri tām pilnvarām, kas ir paredzētas statūtos. Tā ir uzņemsies pāraudzīt eh, monetāro politiku un bankas, un tā tagad iejaucas arī ekonomiskās politikas vadībā. Tas izskatās jau pēc eh, izspiešanas, tā mēģina iejausties arī nacionālajā politikā. No dalību valstīm viss tiek prasīts, lai tās nodrošinātu finansējumu. Finanšu nozarē ir savukārt strikti nosacījumi, un es gribētu zināt, ko valstis saņems atpakaļ. Kādas garantijas ir ECB, ka šī nauda nokļūs pie tiem, kam tā ir vajadzīga? Mums ir jāvēršas pret šo izlaidību. Kādi tad ir galvenie uzdevumi ECB? Vai te ir runa par makrofinanšu apstākļu noteikšanu vai arī par privātā sektora nodrošināšanu? Eriksona kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, ļoti cienu, uh, dragī kungs, ECB um, mērķus, uzdevumus atjaunot ekonomikas izaugsmē Eirozonā. Jā, tas ir milzīgs uzdevums, bet var uzdot arī jautājumu par inflāciju un inflāciju kvantitatīvo atvieglošanu. Ko darīt, dragi kungs, kādas vēl ir iespējas, lai padarītu vēl efektīvāks jūsu veiktos pasākumus? Vai mēs varam šos uh, pasākumus labāk, efektīvāk orientēt? Kā uh, panākt uh, to, lai šī ekonomikā ieiecētā nauda nonāktu investīcijās? Arnot kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ir divi veidi, kā var dzīvē rīkoties. Var to darīt neatkarīgi, balstoties uz pierādījumiem un pieņemt lēmumus izējot no tā, kas ir labāk pilsoņiem. Bet var, e, protams, izvirzīt mērķus un tad par katru cenu mēģināt tos sasniegt. Mm, man liekas, ka, eh, ja mēs runājam par eiro saglabāšanu, ir skaidrs, kāda būtu jūsu izvēle. Viens piemērs. Piemēram, prognoze par 1,7% izaugsme eirozonā, tā pašā laikā apvienotā karalistē tiek eh, prognozēta 2,6% izaugsme. Uh, Nav attaisnojums arī jūsu uh, patronizējušies totalitārisms. Un uh, es uh, droši vien varētu balsot pret vai atturēties, jo galu galā uh, brītu deputātiem jau nav jānorāda citām valstīm, ko tām būtu vai nebūtu jādara. Uh, Šafhauser kungs. Priekšsēdētāji. 2012. gadā ar François Druānu kas Vasanīnī eh, kungu un Monti kungu atbalstu tika izveidota darba grupa ar attīstības bankām, lai veicinātu kvantitatīvo atvieglošanu uh, bet lai atbalstītu reālu ekonomiku, lai investētu tādos pasākumos, kam ir reāla atdeve, uh, energotaupības pasākumos, jaunos enerģijas uh, avotos un citos pasākumos. Bet šis plāns netika īstenots. Kādēļ jūs neuzsākat šādus pasākumus, lai atbalstītu reālu ekonomiku? Gracias. Bien, tiene la palabra el señor Dombrovskis. Paldies, un tālāk dod vārdu Dombrovska kungam. Priekšsēdētā kungs, cienījamie deputāti, vispirms paldies uh, par šo debati. Parlamentam ir svarīga uh, loma debatēs par ekonomisko politiku, un tādēļ bija ļoti pozitīvi redzēt uh, tādas dzīves un iesaistošas debates. Uh, mēs atbalstām uh, aktīvu parlamentu lomu dialogā ar ECB, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu uh, demokrātisko atklātību un atskaitīšanos mm, e, pastāv risks par pārāk ilgu, ilgušu zemes e, inflācijas periodu, un ECB turpinās spēlēt lomu e, šīs situācijas uzraudzīšanā, un attiecīgajām iestādēm savu mandātu ietvaros ir jārisina savi uzdevumi. Izmaiņas nav bijušas tikai cikliskas, tām ir arī struktūrāla komponenta komponente un eh, iespēja potenciāli dod ieguldījumu iz, ekonomiskajā izaugsmē. Un ECB neapšaubāmi ir jālēma, kā tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Komisija atbalstīs eh, iniciatīvas, kas varētu ātri un tieši ietekmēt izaugsmu un darba vietu skaitu. Mēs eh, koncentrēsimies uz darba vietu pieaugumu, investīcijām, ekonomisko izaugsmi. Uh, lai uh, stiprinātu uh, mūsu tirgus industriālo bāzi, uh, kā arī lai padziļinātu ekonomisko savienību, apaļaujoties piespriekšsēdētāju atbalstu. Paldies, un tālāk došu vārdu Drāgī kungam. Paldies! Dāmas un kungi, esmu ļoti pateicīgs par šīm debatēm un centīšos atbildēt uz eh, vairumu komentāru, lai gan nepaspējuši atbildēt visiem laika ierobežojumu dēļ. Eh, daži paziņojumi bija politiski pēc savas eh, būtības, un tur dalību valstu valdības un parlamentu varētu labāk atbildēt. Jūsu pašu parlaments varbūt labāk zinātu atbildes. Centīšos koncentrēties uz galveno Eh, daudzos jautājumos izskanēja šaubas par eh, mūsu monetārās politikas pasākumu efektivitāti. Un te es vēlētos paskaidrot, kādēļ es vairāk kārt atkārtoju, ka mūsu politikas pasākumi tomēr darbojas. Visi kvantitīvie indikātori uzrāda uzlabojumus finansēšanas un kreditēšanas apstākļos. Banku kreditēšanas līmeņi bija turpināt kristies līdz 2014. gada vidum. Jūs pašlaik izskatāt 14. gada pārskatu, bet daudz kas ir mainījies kopš tā laika, un tādēļ vēlētos ieskicēt uh, kā tas izskatās. T tā tad 14. Eh, gadā eh, banka kreditēšanas rādītāji bija sāz pazeminājušies līdz pat 14 eh, punktiem valstīs, kuras īpaši smagi bija skārus krīze. Taču uzlabotie um, apstākļi ir uh, palielinājuši kreditēšanas līmeņus un stiprinājuši eiro Eh, zonas izturību eh, negatīvas ekonomiskās eh, attīstības gadījumā pasaulē. Un tādējādi 2014. gada maijā pirms kredīta atvieglošanas pasākumi tika izsludināti, uzņēmumu kreditēšana pieaugus par 2,8%, taču kopš 2015. Eh, gada jūlija eh, aizdevuma apmērs sāka pieaugt. Līdz ar to eh, pasākumi, kas nodrošina cenu stabilitāti, nodrošina labākus attīstības un atvesļošanās rādītājus. Un, ja mēs nebūtu realizējuši savus pasākums, tad uh, mēs būtu pakļauti deflācijai un cenas straujāk pazeminātos. Mūsu darbinieki ir aprēķinājuši, ka ja nebūtu tikuši veikti kvantīvās atvieglošanas pasākumi, uh, tad eh, cenas būtu par procentu zemākas eh, šajā un nākošajā gadā, inflācija būtu negatīva un daudz zemāka, kā mēs prognozējam tagad uz 2016. gadu. Un tad, kad daži no jums jautāja, kā tad ar MVU, kā tas viss ietekmē mazos vidējos uzņēmumus, šeit es varu atkārtot to, ko es sacīju preses konferencē Eh, mūsu pasākumu ietekmi uz reālo eh, ekonomiku ir bijuši nevien būtiski, bet pat apbrīnojami savā ziņā. Un, eh, Īpaši daudz no šiem pasākumiem ir gūši tieši MVU, jo kreditēšanas rādītāji tieši mazajiem kredītiem kritās daudz straujāk nekā lielajiem kredītiem. Un mēs jautājam bankām, ko jūs plānojat darīt, kas ir galvenie faktori, kurus jūs ņemat vērā, lai izlemtu, vai piešķirt kredītu vai nē. Atbilde bija tāda, ka pamatā nav nekāda ierobežojoša faktora, bet komisija izdarīja pētījumu, kurā bija teikts, ka ir uzlabojusies kreditēšanas rādītāji MVU un pieaugusi banku vēlme uh, kreditēt MVU, un šā tendence ir vērojama jau kopš uh, eh, 15. gada septembra. Taču ir jāatzīst, uh, ka šie rādītāji uzlabojas tieši mazajiem mm, kredītiem bet, eh, protams, eh, aizdevumi mazajiem uzņēmumiem ir saistīti ar lielāku risku. Eh, krīzes kartajās zonās šie radītāji nav joprojām tik labi, kā mēs vēlētos. Vai mēs esam sasnieguši visu, ko vēlamies? Nē, mums vajadzētu darīt vairāk. Mums ir jānodrošina tas, lai kreditēšanas situācija MVU ar vienu turpinātu uzlaboties. Kas attiec uz monetāro politiku? Es jau sākotnējā uzstāšanās laikā teicu, ka uh, cēnu stabilitātes risku ziņā uh, bankas valde uh, saskaņā ar mūsu mandātu ir gatava pārskatīt mūsu monetārās politikas nostāju martā. Uh, vai attiecīgi vadoties no ienākošās informācijas. Tālāk runājot par paziņojumiem un jautājumiem, kas ir saistīti ar potenciāliem riskiem. Ņemot vērā arī šos nekonvencionālos pasākumus, visas šīs bažas ir saistītas tieši ar zemajiem, zemajām procentu likmēm, kas negatīvi ietekmē uzkrājējus un mūsu politikas var apdraudēt finansiālo stabilitāti jo īpaši attiecībā uz pensiju fondiem, apdrošināšanas kompānijām un uh, vispārīgi runājot tieši par uzkrājējiem. Esam par to daudzkārt jau runājuši, taču vēlos uzsvērt sekojošo. Tiem, kuri uzkrāj naudu, tas tiesa, jā, ka nominālās likmes eirozonā ir ļoti zemas, ņemot vērā vēsturiskos standartus arī paskaidroja, kā zemo procentu likmju vīde atspoguļo esošos, eh, um, esošos ekonomiskos apstākļus, bet jautājums, cik ilgi tas ilgs, tas ilgs tik ilgi, kamēr uh, ekonomiskā vīde uzlabosies līdz ar to. Uh, Šis drīzāk ir simptoms nekā iemesls ļoti smagnējai atgūšanai, kur ekonomika bija zem sava potenciāla un neizmantoja, un nepārāk plaši izmantoja resursus. Iedomājieties, ja mums tagad vajadzētu atteikties no esošās monetārās politikas, kas notiktu, nu, nav grūti iedomāties tādā situācijā mēs bremzētu ekonomisko dinamismu un mēs pagarinātu zēmola procentu likmju situāciju, pateicoties recesijai. Taču ir jāpiezīmē arī tās, ka noguldījumi nav vienīgais, kā tiek investēta nauda. Jā, mēs raugāmies tā vispārīgi. Uh, uz mājasēmnieču finansiālo situāciju. Ir arī citas finansu aktīvi, kas uh, arī palīdz uh, uzlabot šo situāciju. Bundes banka arī izstrādāja uh, pētījumu, kur Mājasēmniecību um, finansiālā situācija ir uh, par 1,5% vairāk nekā 90. gados, piemēram. Līdz ar to es nedomāju, ka mēs varam runāt par uh, šo uh, uzkrājuma ekspropriāciju, par ko šeit daži runāja. Nu, šodien gan ne, bet citās debatēs par to tiek runāts. Un visbeidzot, kāda ir ieteikuma uz noguldītājiem? Tas viss jāskata plašākā kontekstā. Noguldījumi tiek veikti no ienākumiem, atbalstot nodarbinātību, veicinot investīcijas. Mūsu kopīgā monetārā politikā atbalsta šo uzkrājumu kapacitāti, veicina to. Also, concerns were... Tad arī eh, tika paustas bāžas par finansiālo stabilitāti, par to, kā mūsu politika varētu ietekmēt finansiālo stabilitāti. Protams, kā eh, cenu stabilitāte ir eh, absolūts priekšnoteikums un pamats finansiālai stabilitātei. Mums ir jākoncentrējas uz šo stabilitāti, tam ir jābūt mūsu mērķim. Tad mēs arī saprotam, kā. Ka um, arī mūsu politikas pasākumiem varētu būt arī blakus efektus finanšu sistēmu, piemēram, uh, ja tiek palielināts risks. Taču, lai to risinātu, mums ir nepieciešama makro un mikroprudenciālie pasākumi. Kā pas, tad mums ir nepieciešama šie pasākumi un nevis izmaiņas, fundamentāls izmaiņas mūsu politiskajā um, situācijā. Tālāk par ECB iesaisti makroekonomiskās uh, pielāgojuma programmās vispārīgi arī par šo jautājumu tik runāts. Kad tika izveidota trojka 2010. Uh, gadā, EMU nebija gatava risināt uh, tādas situācijas, kur dalība valstis zaudē piekļuvi tirgumu. Kad tika panākt vienošanās par pirmo Grieķijas programmu, tad um, dalība valsts vēlējās padomu no ECB, tāpat arī SVF un Eiropas komisiju tika uzskatīts, ka ECB ir ļoti labs partners, lai izstrādātu spēcīgu programmu. Tad tika izveidota trojka, ņemot vērā dažādo institūciju, dažādās pieredzes. Tā bija ne tikai laba ideja nākt klajā ar ECB padomu, bet arī ECB tā bija ļoti laba iespēja, lai izveidotu monitoringu politiku, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti. Es vēlos uzce, izcelt, sakot, kā tas viss tika runāts ESM līgumā. Arī divpakotnes līgumā tas tika atrunāts, arī Eiropas Savienības tiesa apstiprināja legalitāti. Tādējādi ECB kopš šī laika ir arī sniegusi savu padomu, izstrādājot programmas piecās dalību valstīs, taču neaizmirsīsim, ka galīgā lēmuma pieņemšanas uh, atbildība ir Eirogrupas pārziņā. Eirogrupas ministru pārziņā un es un EMU nevis institūcijās, kas ir iesaistīts programmas izstrādēm. Kā es teicu vairāk kārt, ECB varētu arī nebūt vienmēr trojkas sastāvdāri, taču es uzskatu, ka visi šie termini ir ļoti uzmanīgi jāpārdomā, un es neesmu tas, par, kurš par to lems, kā tas notiks turpmāk. Daži komentāri arī attiecās uz caurskatāmības jautājumu. Measures, this year, this year... Šis uh, gads tiešām bija bagātīgs ar lēmumiem, lai uzlabotu mūsu caurskatāmību. Tas, ko esam izdarījuši, arī ir palielinājuši tieši mūsu um, darbu caurskatāmībā. Esam arī padarījuši caurskatāms mūsu sanāksmes visos līmeņos, arī augstākos līmeņos. Mēs esam gatavi sniegt papildus informāciju par interesējošiem jautājumiem. Vēlamies apliecināt, ka ECB ir caurskatām institūcija kopš 15. gada septembra Nacionālās centrālās bankas var publiski ziņot pārielēju nosacījumiem savām bankām savās valstīs. Gadījumā šāda komunikācija, šāda informācija ir nepieciešama. Mēs arī sniedzam papildus informāciju par mūsu plāniem, par kredīta riska datiem, par šiem anekredītiem, kā tos pazīst plašāk. Var apliecināt, ka mēs uh, vēlamies palielināt caurskatāmību un uh, pieejamību mūsu dokumentiem. Un tagad pavisam daži uh, vārdi par uh, emu noslēgšanu, izveidi. Kā jūs zināt, tad piecu priekšsēžu vēstulē, dokumentā ir arī ceļa kārte emu uh, izveid, pilnīgai izveidēji. ECB prioritāte ir Banku Savienības izveide. No vienas puses tas nozīmē, ka noteikumi, par kuriem esam visi vienojušies, ir jāīsteno. Prominentākais piemērs, kur vēl ir daudz jāstrādā, ir BRRD transponēšana visās Eirozonas valstīs. Joprojām Mums arī vēl nav galīgie noteikumi par vienoto rezolūcijas fondu. Tad ir nepieciešams arī izveidot kopīgo Eiropas noguldījumu schēmu. Kādēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka tikai šāda sistēma var nodrošināt to, ka noguldītāja uzticība ir spēcīga visās valstīs. Uh, visā Banku Savienībā, kas ir vitāli svarīgi mūsu um, emu nākotnē. Lai īstenotu piecu priekšsēžu ziņojumu pasākumus, um, daudz jāstrādā. Tas ir, protams, svarīgi, bet tas nav viss, kas būtu jādara, lai noslēgtu šo emu izveidu. Un līdz ar to arī sagaidu no jums aktīvu līdzdarbību. Lai eirozona varētu augt un plaukt, ekonomiskā izaugsme nevar turpināties, un te piekrītu dažiem, kas izteicās, tad ekonomiskā izaugsme nevar balstīties tikai un vienīgi uz monetāro politiku. Monetārā politika sniedz uh, šo telpu, uh, bet arī tas nav uh, vienīgais priekšnoteikums, lai ekonomiskā izaugsme kļūtu struktūrāla un efektīva. Es arī saņēmu vienu jautājumu par. Lielo neminālu banknotēm. Mēs strādājam pie tehniskā aspekta, lai uh, izstrādātu šīs banknotes, bet nu galā mums vēl nav pieņemts. Ir jautājumi par to, kā labāk īstenot lēmumu kā par to visu labāk uh, ziņot, komunicēt. Mēs vēlamies ieviest uh, uh izmaiņas, bet vēlamies, uh, lai tas notiktu atbilstīgā kārtībā, bet no nu, esiet droši, ka esam uh, gatavi ka mēs esam gatavi darīt visu, lai cīnīties pret krāpniekiem un uzzīmniekiem šajā jomā. Lielas paldies! Muchas gracias, señor Draghi. Lielas paldies, Draghi kungs! Tagad došu vārdu referendam Mariešu uz divām minūtēm, lūdzu. Jā, es gribētu iesniegt pateikties kolēģiem par uh, līdzdalību diskusijās. Dragi kungs, es domāju, ka mums vajadzētu raugot, raudzīties nākotnē, bet tas nozīmē, ka Eiropas centrālā bankai jāsaskat pagātnes kļūdas, ir īpaši riska vērtējums uh, kas novērtē inflāciju, 2014. Gadie, eh, gadā tikai nolika pamošanos, bet netika veikt pasaukumu, kā piemēram kvantitīvā mīkstināšana, kas tiek izmantot kopš 2015. gada janvāra, un arī par procentiem jūs ļoti vēlu samazinājāt procentus, un Dragi kungs neko nepateica par augsto bezdarbu, un tad jūs vēlaties tādu stingru valodas politiku, taupības politiku, bet eh, jūs eh, neko nerunājat par pasākumiem, kas ir jāveic, lai uh, novērst un cīnītos pret interešu konfliktiem Eiropas centrālajā bankā. Ir arī Eiropas Savienības tiesas nolēmumi, un uh, jūs par to neko neteicāt. Kā tas var būt, ka ja tik daudz tiek runāts par kvantitīvām mīkstināšanu, no nu, kurienes tad nāk šie daudzie miljoni eiro? Uh, un kā tas ir Grieķijā, kā tas eh, sadars kopā ar kvantīvo mīkstināšanu. Jūs neko neteicāt eh, par to, kā tiek eh, īstenot taupības politiku. Jūs ejat kā no pancija pie Pilāta, mazgāt rokas nevainībā. Jūs par Grieķiju 2015. gadā. Jūs faktiski nogriezāt no kredītu saņemšanas iespējām. Runa jau ir par to, ka ir jāatbalsta taupītāji. Un ir jāsaka, nē, 2015. gada referendumam, un tā faktiski bija mēnā diena Eiropas centrālajai bankai, tur faktiski tika sadrau, sagrauta demokrātija. Dragie kungs, ja mēs patiešām vēlamies patiesu risinājumu attiecībās pretrunām Eirozonā, tad nevar Eirozona būt tikai taupības zona. Ir runa par eh, parādu dzēšanu, par parādu svītrošanu. Tie arī ir punkti, kuru sākumā pieminēja, bet Tautas partija un sociāldemokrāti un ALDE mēģināja mīkstināt eh, kritiku, kas tika izteikta ziņojumā. Jā, tas viss ir traģiski, traģikungs. Paldies Marijāš kungam.